Priekšsēdētāji kungs, komitejas locekļi, paldies, kad es pagājušajā nedēļā sacīju, ka es labprāt jūs atkal redzētu. Ziniet, angļu valodā ir tāds teiciens, ka ir jāuzmanās ar savām vēlmēm, ja tās var piepildīties. Taču esmu nonācis šeit, man ir prieks būt atpakaļ, un es uztveru šo tikšanos kā tādu avansu tam, kas būs eh, ilgstošas un sadarbības pilnas turpmākās attiecības. Es ceru, ka esat iepazinušies ar manām detalizētām atbildēm uz 23 jautājumiem, taču iesākumā, ja varētu, es gribētu lūgt. Jūs iztēloties, ka šobrīd ir 2019. gads, Mēs gatavojamies nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Mēs tuvojamies uh, Junkera komisijas mandāta termiņa beigām, vai varētu teikt Junkera pirmās komisijas darba termiņa beigām. Kāds tad būs vēstījums, ko mēs dosim vēlētājiem, ko mēs esam panākuši, sadarbojoties kopā pie finanšu portfeļa? tā plašā aina 2019. gadam varētu būt tāda, ka Eiropa ir atgriezusies pie izaugsmas, nodarbinātība palielinās, jo īpaši jauniešu vidū un daudzās valstīs, jo īpaši Eiropas dienvidu austrumos un dienvidu rietumos, uh, valdošā nevienlīdzīgā ekonomiskā situācija mazinās un šīs valstis atgūst savu ekonomisko veselību. Eiropas Savienība ir kļuvusi stiprāka, viendabīgāka un daudz atbildīgāka pret mūsu iedzīvotāju politiskajām bažām. Tāpat Eiropas Savienība joprojām ir 28 dalību valstu kopīgā saime, iekļaujot arī apvienoto karalisti. Mēs esam atjaunojuši finanšu stabilitāti un spēcīgu banku savienību, kas savukārt ir sniegusi lielu ieguldījumu Eirozonas labākā pārvaldībā, kā arī eiro kā globālas valūtas lomas pieaugumā. Ar komisijas atbalstu aizvien vairāk dalību valstu ir izvēlējušās pievienoties banku savienībai, savstarpējās attiecības raksturo Uzticēšanās un pārliecība. Neviena banka nav pārāk liela, lai nogrimtu. Mēs esam garantējuši Eiropas Savienības banku sistēmas daudzveidīgumu. Bankām ir pārliecinošas bilances, un mēs atkal sniedzam aizdevumus ekonomikai, jo kopā esam panākuši struktūrālās reformas līdzsvaru pareizā veidā. Iedzīvotāji uzticas bankām, jo viņi ir pārliecināti, ka viņu uzkrājumi ir drošībā. Eiropas centrālā banka ir atzīta kā pasaules līmeņa uzraugs. Stresa testi kalpo kā pārliecinošas veselības pārbaudes, sniedzot rezultātus, ko respektē visi. Patērētāji aizvien vairāk izmanto plašu, jaunu, drošu produktu izvēli, tostarp pensiju fondus un apdrošināšanas politikas. 60 gadus pēc Romas līguma parakstīšanas mēs beidzot redzam to, ka izveidojas vienota kapitāla tirgus savienība. Ir vienoti noteikumi, kas sniedz aizsardzību investoriem un citām pusēm un nodrošina ietvaru labi integrētam caurskatāmam kapitāla tirgumu visās 28 dalību valstīs. Kopumā Eiropas Savienība lepojas ar savu finanšu pakalpojumu regulējumu sistēmu, kas novērš bezatbildīgu uzņem, risku uzņemšanos, un tādējādi uzņēmumi var nodoties inovācijām un viedi ieguldīt ilgtermiņa pasākumos. Mēs arī esam stiprinājuši lomu, veidojot starptautiskos standārtus, kas reglamentētu pasaules finanšu sektoru, un tos plaši atzīst visā pasaulē, tostarp strauji augošajās ekonomikās. Un iespējams 2019. gadā mēs visvairāk leposimies ar savu lomu mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmē. Viņiem būs piekļuva finansēm balstoties uz to, ko viņi var piedāvāt, un nevis uz to, kurā valstī viņi darbojas, jo tieši MVU veido visvairāk darba vietu un padara mūsu sabiedrību un ekonomiku drošāku. Un, protams, ka tieši iedzīvotāji, kurus nodarbina šie uzņēmumi, vislabāk var izmantot tos labumus, ko sniedz MVU labāk piekļuvu finansējumam. Bet tagad atgriežamies atpakaļ uz 2014. gadu. Es neizlikšos, ka domāju, ka nebūs sarežģījumi manā ceļā. Ir stingri uzskati, pie kuriem cilvēki stingri pieturas, bet es zinu, ka mēs varam raudzīties optimistiski nākotnē, jo daudz no ķieģelīšiem, kas mums būs vajadzīgi tās būvēšanai, jau ir savā vietā. Ja mēs sadarbosimies un uzturēsim pareizu kursu, mēs varēsim veidot stiprāku un stabilāku finanšu pakalpojumu industriju, kas veicinās ilgtermiņa izaugsmi un sniegs lielāku labumu Eiropas Savienības iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ja mēs tā rīkosimies, jo finanšu stabilitāte ir priekšnosacījums makroekonomiskajai stabilitātei, mēs ievērojami palīdzēsim Eirozonai un Eiropas Savienības ekonomikai kā tādai. Tāpēc jā, tam būs nepieciešams ļoti daudz kopīga darba, bet es zinu, ka šī komiteja pie tā jau ir pieradusi. Es gribu turpināt Mišela Barņē darbu, lai veidotu uzticēšanos un sadarbību starp komisiju un parlamentu, un, protams, arī starp dalību valstīm. No 1. novembra, ja man apstiprinās šajā amatā, es apņemos gluži vienkārši būt tāds Eiropas komisārs, kas strādās visām 28 dalību valstīm un sadarbosies ar jums tik centīgi, cik vien iespējams, lai padarītu šo savu vīziju par realitāti. Paldies!